Eh, nekādas iebildumas, līdz ar to eh, šīs eh, diskusijas var sākt. Tagad pāriesim pie nākamā balsojuma par ehm, atsevišķiem aspektiem akciju sabiedrību tiesībās. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Svobodas ziņojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens svobodas ziņojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Ja. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Melo ziņojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vilmota ziņojums. Te es vispirms eh, došu vārdu abiem referentiem. Vispirms Vilmotas kundzei un pēc tam Līzei. Um, this, this is secondary... Šis ir otrais lāsījums un mums ir balsojums tikai par grozījumiem. Uh, Nu, turklāt šeit vienošanās ir tapusi ļoti ilgi. Tas ir prasījis vismaz piecus gadus, lai mēs pie tā nonāktu, tāpēc es ceru, ka parlaments to atbalstīs. Te mēs vēlamies nodrošināt medicīnisko ierīšu, ierīču drošību un inovācijas, bet mani pārsteidz, ka šis parlaments neatbalsta atsevišķas lietas, kas neatbalsta pacientu drošību un um, labumu pacientiem visā Eiropas Savienībā. Kauns! Liels paldies, Vilmetes kundze, Līzes kungs. Mikrofon, bitte. Ar mikrofonu, lūdzu. So, jetzt geht's. Um... Tagad darbojas. Varbūt uh, viens neliels skaidrojums par šī balsojuma norisi. Parasti otrā lasī, par otrā lasījuma vienošanos mēs uh, nebalsojam, bet šobrīd juki ir iesnieguši pieteikumu to noraidīt, un visu dienu, kopš mēs diskutējam par Brexit, mums ir iespēja parādīt, cik vienots ir šis parlaments pret UKIP idejām. Mēs esam pret, jo mēs pieņemam lēmumu iekšējiem tirgum, kas aizsargā pacientus visā Eiropā, un es pateicos visiem, ka mēs esam nonākuši līdz šim brīdim, gan komisijai, gan padomē, gan Glenisai Vilmutai, bet es gribēju arī pateikties visiem asistentiem, visiem darbiniekiem, kas pielika visas pūles, lai mēs nonāktu līdz šim brīdim. Jā. Tāpēc es aicinātu jūs atbalstīt um, šo otro lasījumu. Paldies, Līzes kungs. Nobalsosim par padomes uh, pozīcijas noraidīšanu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nav arī saņemti citi grozījumi priekšlikumi, līdz ar to uzskatām padomes uh, pozīciju par pieņemtu. Pāriesim pie Līzes ziņojuma. Uh, un balsosim par padomas nostājas noraidīšanu personāla balsojumā. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Apgilint. Noraidīts. Arī te nav saņemti papildus grozījumu priekšlikumi, līdz ar to padomas nostāju uzskat par apstiprinātu, un otrais lasījums parlamentā ir noslēgts tālāk. Gilas ziņojums priekšlikums noraidīt komisijas priekšlikumu par, pret, atturas, noraidīts. Balsojums par pagaidu vienošanos ir personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie Ježeka ziņojuma. Arī te mēs balsojam par pagaidu vienošanos. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pirmais lasījums ir pabeigts. Pārējiem pie Olbrihta ziņojuma. Personāla balsojums ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Vēl viens Albrihta ziņojums. Te ir divi grozījumi personāla balsojumā. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts par rezolūciju kopumā. Arī personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Albrihta ziņojums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriesim pie Ešvorta ziņojuma. Trešais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 28. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 4. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 33. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 34. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 5. grozījums personāla balsojums par, sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 6. grozījums par, pret pret, atturas noraidīts, septītais grozījums par, pret, atturas noraidīts, astotais grozījums par, pret, atturas noraidīts, trīsdesmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts, trīsdesmit pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts, trīsdesmit otrais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 14. grozījums. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 16. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 35. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pirmais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturas. Noraidīts. Septiņpadsmitais grozījums par, pret, atturas. Noraidīts. Un pārējiem pie 37. punkta sākotnējais teksts sešās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Ceturtā daļa par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Ceturtā daļa. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Piektā daļa. Par reglamentu kādam ir kas sakāms? Nē. Piektā daļa par. Kolēģi Rībīk, lūdzu. Ich, ja, äh, ich vol... Priekšsādātājs tikai gribēju teikt, ka 37.1 ir noraidīts, jo tur iet runa par vispārējām kvotām un uh, publicēšanu, tāpēc, manuprāt, piektā daļa vairs nav pieļaujama. Herr Kollege Rübig, ich bin der Meinung, dass der Antrag zu. Rībiga kungs, es domāju, ka šis uh, grozījuma priekšlikums ir uh, pieņemams. Pirmais uh, punkts ir pieņemts, pēc tam arī četri, pārējās četras daļas. Der Änderungsantrag 1 der Grünen ist abgelehnt. Pirmais grozījums, ko iesniedza zaļie, tika noraidīts, pēc tam mēs turpinājām ar 9. 17. grozījumu, un pēc tam ar sākotnējo tekstu pirmās četras daļas tika pieņemtas, un tagad ir piektā daļa. Par to arī balsojam. Kurš ir pār, pret? Arī to pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Paldies, visi nobalsojuši. Beidzam balsot pieņemts. Sastāvdaļa par, pret, atturas, pieņemts. Pēc 37. punkta 10. Eh, grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 41. Eh, punkts sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts manuprāt, pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Labāk paceliet rokas augstāk, tas tiešām ļoti nodara. 38. par, pret, atturas norēdīts, 18. grozījums par, pret, atturas norēdīts, 37. grozījums par, pret, atturas norēdīts, 27. grozījums par pret atturas pieņemts, 38. grozījums par pret atturas norēdīts, 47. punkts, sākotnējais teksts divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas arī pieņemts, 19. grozījums par pret atturas atturas norādīts, 20. grozījums par. Pārbaudīsim 19. grozījumu, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts 20. grozījums par, pret, atturas pieņemts, 21. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 22. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 23. grozījums arī personāla balsojums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 24. grozījums par, pret, atturas norādīts, 25. grozījums par, pret, atturas norādīts, 28. grozījums par, pret, atturas pieņems, 39. grozījums. Antrāk 28. 28. grozījums, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 11. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. 12. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 40. grozījums arī personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts. 58. punkts, sākotnējais teksts, arī personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Antrāk 41. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Otrais un 13. grozījums personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Rezolūcija kopumā ar grozījumiem personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie gājēra ziņojuma. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts. Negresko ziņojums, personāla balsojums, ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Sakam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Fernandeša ziņojums personāla balsojums, arī ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Morāeša ziņojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sargentīnī ziņojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Zdehovskij ziņojums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Fīs Hismēnova ziņojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Grapīnī ziņojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie iebildumiem saskaņā ar 108. pantu ģenētiski modificētā kukurūza. Personāla balsojuma sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām pie Valenciāno un Dievs Demēra Garsieka un Svēgra ziņojuma. Balsojums divās daļās par pret aktoras pieņemts, otrā daļa par pret aktoras noraidīts. 50. Pārbaudīsim elektroniski otro daļu. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot noraidīts. 59. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Rezolūcija kopumā ar grozījumiem. Personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die... Dargie kolēģi, to laiku, kuru mēs ietaupījām balsošanā, es uh, lūdzu mm, cienīt, un ja jūs nevēlaties uzklausīt balsu skaidrojumus, es aicinu jūs atstāt šo zāli un arī nepalieciet uh, ejās runāt, un, ja būs nepieciešams, es uh, lūkšu kolēģus pārtraukt šīs sarunas, nosaucoties arī vārdā. where is the list? Tut mir leid, ich habe noch keine Liste. Ja, ich habe nur eine vorübergehende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, cienījamie kolēģi, tad lūdzu dodieties prom pēc iespējas ātrāk. Grāf Lamsdorfa kungs. Grāmo kungs. Grāmo kungs. Herr Kollege Graf Lambsdorff. Graf Lambsdorff, kungs. Herr Kollege Graf Lambsdorff. Graf Lambsdorff, kungs. frau kollegin hautala!